Paldies, debats ir beigušās un uh, balsojums notiks nākamajā plenārsēdē. L'ordine del giorno reka darba kārtībā. Tagad ir paredzēts, ka mēs pārējām pie mutiskā jautājuma vārda brīvības pārkāpumi un diskriminācijas seksuālās orientācijas dēļ Lietuvā. Lūkšu visiem runātājiem ievērot atvēlēto laiku, lai mēs varētu pabeigt darbu vēl pirms pusnakts. Tagad došu vārdu vienam no autoriem, proti Intraudas kundzei. Trīs minūtes. Um. Paldies priekšsēd. Komisār, mēs šodien ne pirmo reizi runājam par likumdošanu, ko Lietuvas parlaments gatavojas pieņemt, kas potenciāli varētu ļoti negatīvi ietekmēt eh, gēlēs bieži biseksuāli, transseksuāli stāvokli Lietuvā ļoti. Uh, nepatīkam, ka mums atkal jārunā par to. Šis parlaments jau reiz ir pieņēmis rezolūciju šajā jautājumā. Rītdienas balsojumā mēs esam piedāvājuši rezolūciju, kas ir ļoti nepārprotam. Aicinam Lietuvas kolēģis rūpīgāk pārdomāt situāciju un pārliecinātos, lai jebkāda likumdošana, ko viņi gatavojas pieņemt, nediskriminētu LGBT Un par rezolūciju man nekas daudz vairs nav jāsaka, bet kļūst arvien skaidrāk Eiropas Savienībai ir nepieciešams stiprāki juridiski instrumenti pamatiesību īstenošanai. Mums bija debats par Ungārijas kontroversiālo mediju likumdošanu šajās dienās, un šeit arī ļoti līdzīga situācija. Principi mūsu kopīgās vērtības, kas ir kopīgas 500 miljoniem Eiropas pilsoņu, ir Eiropas līgumos uh, fiksēti, bet uh, runājot par to praktisko īstenošanu, nav uh, tik viegli. Komisāra Kundze, man interesētu jūs viedoklis par mūsu priešlikumu par Eiropas ceļkārti. LGBT tiesībām Eiropas Savienība ir darījusi daudz uh, dzimumu līdztiesībai, mums ir ceļkārtas eh, dzimumu līdztiesības jautājums, visādas stratēģijas cīņai pret rasismu, ksenofobiju, pret eh, sociālo atstumtību, mums ir visādas stratēģijas, lai stiprinātu pamatiesības, bet ne LGBT eh, atbalstam. Tas ir ļoti nepieciešam, ļoti neatliekam, ka šāda stratēģija vajadzīga cīņai pret uh, Eh, aizspriedumiem, diskrimināciju, naidu, eh, diskrimināciju pret LGBT. Daudz piemēru. Šodien runājam par grozījumiem, kas ir iesniegti likumdošanā Lietuvas parlamentā, bet eh, neaizmirsīsim, ka homofobija eksistē visās dalībvalstīs. Vēl vienu faktu gribētu uh, Eh, pievērst jūsu uzmanību un man interesētu jūsu viedokļus par to. Tas attiec uz ES eh, politiskā patvēruma politiku. Fakts, ka politiskā patvēruma pieprasītāji, eh, kas ir seksuālas orientācijas dēļ, tiek vajāti vienā dalība valstī, ko es nenosaukšu vārdā, viņiem ir jāiziet uh, devējamais folometriskais teksts, kas ir uh, cilvēku cienu paziņojuši. Tam Eiropas saimnībā nav vietas. Uh, man interesētu, ko Eiropas komisija gatavo šajā sakarā darīt. Paldies! Paldies! Vārds Lunačekas kundzei divas minūtes. Paldies, priekšsēdus kundze, komisāra kundze, darbie kolēģi. Mani kolēģi Sofija Infeld jau paskaidroja, e, kāds ir rezolūcijas saturs un pilnīgi piekrīt viņai. Arī jautājums jums, komisāra kundze. Uh, kā ir ceļkārti LGBT tiesībām šajā mūsu Eiropas Savienībā. Bet es gribētu no citu viedokļa runāt, lai cerams pārliecināt tos parlamentā, kas vēl nav varbūt e, izlēmuši balsot par šo rezolūciju. Četri šī parlamenta deputāti, Sofija Infeld, es, Maikls Kašmans un Kristofers Felneris pārstāv četras politiskās grupas šī parlamenta vairākumu pagājušajā vasarā, vienojās Viļņā, Lietuvā kopā ar pirmo Baltijas praidu, kas notika Viņā. Mēs e, pamudinājām gejs, lesbiešus, tra biseksuālais, transseksuālais šajā pilsētā ar Eiropas karogu, sakot visiem šīs karoks mūs aizsargā gejs, lesbietis, biseksuālais, transseksuālais. Un tas arī tā ir Lietuvā. Kas notiktu mums un lietuviešiem, kuri nākamgad par mūsu vienlīdzību Viļņā uh, iziet ielās, ja šīs likums tikt pieņemts. Ziniet, e, katram no mums varētu tikt uzlikt sodu līdz pat 2900 eiro par publisko e, seksuālas orientācijas e, reklamēšanu. E, tā runa ir par e, seksuālu orientāciju, laikam jau uz heteroseksualitāti tas neatiec. Vai tiešām parlaments to vēlas, vai Lietuvas parlaments to vēlas? Tāds valsts parlaments, kas ir cīnījusies par savu brīvību, pirms 20 gadiem ar lesbiešiem, gejiem un uh, citiem uh, pār šīs valsts brīvību. Es ļoti laimīga, ka Gribau Skaites kundze, uh, e, Lietuvas prezidenta, bijusī komitāra, sāra jau ir sacījusi, ka šis uh, likumprojekts ir uh, pretrunā Lietuvas Eh, konstitūcija. Es ceru, ka kļūst skaidrs, ka dažādas seksuālās orientācijas, eh, dažādas atdzīves veidi ir bijuši visas kultūra, visas sabiedrība eh, daļa vienmēr bijuši un arī Lietuvā. Un šādu faktu slēpšana no sabiedrības, no jauniem šiem, ir vienkārši pamats uh, uh, naida, naida runas un naida noziegumu veicināšanai. Neviens, ne šeit parlamentā, ne Lietuvas seimā to nevēlētos. Tādēļ es ceru, ka mēs gūsim šī parlamenta atbalstu un komisāras atbalstu rezolūcijai. Jūs, ja es mums nav vajadzīgs, bet es ceru, ka uh, mēs to saņemsim. Paldies! Paldies vārds Dejongas kundzei. Divas minūtes. Kungam. Paldies, uh, priekšsēdes kundze vēlas pievienoties iepriekšējiem runātājiem un izcelt vēl vienu problemātikas pusi. Proti, šīs likuma grozījums var ne tikai būt ar ļoti nopietnām sekām eh, Lietuvas sabiedrībai, bet eh, tā ir likumdošana, ko var pavērst arī pret eh, partnerību un laulību eh, noslēgšanu. Jau par to runājām, bet tā kā vēl nav īstas skaidrības, ceram saņemt atbildi no komisijas. Mums ir bažas. Eiropā ir jāatzīst šādu pāru uzturēšanās tiesības. Arī viens no partneriem nav uh, ES pilsonis, bet komisijas atbild vēl nav saņemta šo mūsu jautājumu. Kā ir ar šādu uh, pilsoņu tiesību savstarpējo atzīšanu? Tātad, runājot par partnerību un laulībām, komisija uh, bija solījusi pērt pasākums ja Lietuva pieņemt šo likumdošanu? Vai e, jūs jau esiet konkrēti padomājuši, kādas būtu sekas vienzimumu partnerībām tur un citās dalībvalstīs? Rumānija, piemēram, savā likumdošanā izslēdz vienzimumu partneru attiecības ekspresis verbis. Kā ar cilvēktiesību aģentūras eh, ziņojumu eh, attiecībā uz eh, tur esošo homofobiju. Lietuvā notiekošais norāda, ka tā ir reāla problēma, kurai jāvelt lielāku uzmanību. Rūpīgāk jārisina homofobijas problēma Eiropas Savienībā. Paldies, vārds Flašikovas Bēnovas kundzei divas minūtes. Paldies, priekšēdētāji. Labvakar, komisārs kundze. Godīgi sakot, es īsti nesapratu, kas notiek Lietuvā. Varbūt tagad Eiropas Savienībā mēs vismaz esam puslīdz sapratuši, ko nozīmē cilvēktiesības. ja runa ir par likumu, proti, ka drīkst uh, reklamēt tikai heteroseksuālas attiecības, neliecina par progresu. Un uh, šeit mēs nevaram runāt par to, ka tiktu ievērotas uh, cilvēktiesības. Attaisnošanās ar bērnu interesēm ir vienkārši uh, tāda kā maskēšanās. Visi vai lielākā daļa no mums zina, ka bērniem ka bērni nejūtas šokēti, ja sastopas Uh, vai redz uh, kādas attiecību izpausmes, kas nav heteroseksuālas. Un šādi likumdošanas priekšlikumi nav saskaņā ar mūsu likumdošanu, ar mūsu līgumiem un ar cilvēktiesību, pamatiesību hartu. Būtībā tā ir Uh, diskrimināciju uz seksuālās orientācijas pamata, un jautājums komisārē ir šāds. Ja šis likums tiks pieņemts, vai uh, komisāre uzsāks līguma pārkāpšanas procedūru pret Lietuvu? Paldies, komisāra Redinga. Like by, uh... Priekšēļ es gribētu uzsākt ar to, ka es uzsveru, ka komisija ja ir ļoti nepārprotam norādoši nostāja pret homofobiju, tā uh, acīm redzam pārkāp cilvēku cieņu. Tieši tādēļ 22. novembrī pagājušajā gadā es apmeklēju Lietuvu un diskutēju ar prezidentas kundzi Dāriju Gribauskaitu un ar tieslietu ministru uh, e, grozījumu administratīvam kodeksam, kas uh, paredz sodu homoseksuālu uh, attiecību uh, reklamēšanu publiskās, uh, publiskajā vidē, es citēju, kā arī attiecīgs krimināla likuma grozījums. Manuprāt, šī grozījuma pieņemšana Lietuvas parlamentā tika atlikta un Tas ir saskaņā man informācija. Un tagad ir paredzēts, ka tas būs pavasarī. Bet tas nozīmē, ka joprojām par to tiek diskutēts. Komisija grozījumus izskata Lietuvas administratīvam un krimināla kodeksa grozījumiem, kā arī citiem Lietuvas likumdošanai, lai pārbaudītu e, to saskanību ar attiecīgo es likumdošanu. Jau 2009. gadā komisija pauda būtiskas bažas Lietuvas varas iestādēm par eh, bērnu aizsardzības likumdošanu pret uh, publiskās informācijas, uh, no publiskās informācijas viedokļa un grozījums tad tika izdarīts 2009. gadā, eh, taču likumā ir ģimenes vērtību it kā aizsardzība, eh, kā arī Lietuvas eh, konstitūcijā ģimenes vērtību definēto ehm, ģimenes izpratnes cita eh, no tā atšķirīgas eh, izpratnes reklamēšana tiek eh, kvalificēta kā bērniem kaitīga. Un tas uh, ir pretrunā nediskriminācijas principu, kā arī audio mediju direktīva komisija turpin šos jautājumus izskatīt. Saskaņā ar informāciju, kas ir manā īpašumā, un informācijas likums tajās spēkā 2010. gada 18. Eh, oktobrī grozījumā citai eh, reklāmu un audiovizuālās komunikācijās nedrīkst tiek ietvert seksuālu, seksuālās orientācijas reklamēšanu. Ja šī, šāda likumdošana palikt likumdošanā, mēs saskatītu tās pašas problēmas attiecībā uz uh, audiovizuālās un mediju pakalpojumu direktīvas direktīvu, kā arī 21. Es, pamatiesību hārtas pānta uh, e, pārkāpumu. 2010. gada mājā komisija rakstīja Lietuvas valdībai vēstuli, paužot bažas par Baltijas geju praidu minūte, pēdējā minūtē notikšo aizliegumu. Atcerieties, šajā vēstulē mēs atgādinājam, ka Eh, mierīgas pulcēšanās brīvība tiek garantēta 12. hartas pantā, un tas ir eh, daļa no eh, principiem, uz kuriem savienība ir balstīta. Uz šī pamata Baltijas geja praids tomēr notika 8. mājā 2010. gadā. To arī pieminēja deputāte. Kas attiec uz E, iespējamo Eiropas stratēģiju cīņai pret homofobiju. Mm, komisijas prioritāte ir nodrošināt, lai ES likumdošana pilnībā atbilstu ES pamatiesību hartai, kā arī 21. šīs hartas pantam, kas aizliedz diskrimināciju e, uz seksuālas orientācijas pamatu. Kā tas e, notiks? Tas tika skaidrots ļoti nepārprotam komisijas paziņojumā par stratēģiju pamatiesību hārtas efektīvai implementācijai, kas pieņemt 2010. gada 19. oktobrī. Mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies, runājot par e, igadīgo ziņojumu par harts īstenošanu, kur arī runa par 21. pānta eh, īstenošanas un tā, eh, tā īstenošanā panākto progresu. Un tas notiks šī gada pavasarī. Vadoties no šīs loģikas, falometriskā pārbaude, kā procedūra politiskā patvēruma eh, iesnieguma izskatīšanā, protams, arī ir ēs likumdošanas jautājums, kas ir tieši saistīts ar 21. hārtas pāntu, kas aizliedz diskrimināciju uz seksuālas orientācijas uh, pamatu. Tātad ļoti skaidri, ja ēs likumdošanā vai ēs likumdošanā, kas tiek eh, piemērot nacionāla līmenī, ir diskriminācijā, tad tā ir savienībai jāintervenē. Šajā gadījumā tas tā arī ir. Nepārprotam. Un nobeigumā es gribētu vēlreiz paust komisijas stingro apņēmību cīnīties pret homofobiju un diskrimināciju, kas balstīta uz seksuālās orientācijas, pilnā savā Eh, piešķirto, līgumā piešķirto pilnvaru ietveros. Kas attiecas uz eh, civilā statusa atzīšanu, mums nav nodomu ierosināt likumdošanu, kas iejauktos dalībvalstu eh, ģimenes likumdošanā pēc satura vai modificētu eh, laulības definīciju. Tie subsidiāri jautājumi mūsu zaļā grāmata e, civilā statusa e, vai laulības statusa e, um, definīcijai, tas e, nav saistīts e, ar e, vienzimumu laulību atzīšanu, bet ir runa par dzimšanas apliecībām un citiem jautājumiem. Neauksim šīs lietas. Dalībvalsts ziņā ir definēt, kas ir laulība. Eiropas Savienībās ziņā ir atļaut vai nodrošināt brīvu uh, personu pārvietošanos un diskriminācijas aizliegumu. Tās ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas, To paredz likumdošana un to arī mēs piemērojam realitātē. Grazie, komisārjā. Paldies, komisāris kundze. Un Tagad dosim vārdu runātājiem politisko grupu vārdā. Vispirms tautas partijas grupas vārdā Busutila kungs divas minūtes. Paldies. Tautas partija ir iestāru Eiropas Savienības pamata principiem un sevišķi par cilvēktiesībām. Eiropas Savienībai ir jāvēršas pret jebkāda veida diskrimināciju, citas starpā arī seksuālās orientācijas dēļ. Tā pašā laikā mums ir jāievēro arī jebkuras demokrātiskas valsts tiesības un likumi, ja tie ir saskaņā ar cilvēktiesībām, un jebkura valsts var pieņemt likumus, uh, ja tie tiek pieņemti tās parlamentā bez subsidiaritātes principu pārkāpumu, un Eiropas Savienībai nevajadzētu steigties, iejaukties, un tāpat nevajadzētu arī pārlieku nosodīt dalību valsti tieši šajā gadījumā, jo par šo likumprojektu nav pat bijis vēl balsojuma Lietuvas parlamentā. Un ja jau šobrīd likuma uh, grozījumi ir atzīti par tādiem, kas nav saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu, tad ir jāatzīst, ka jādomā, ka Eh, šis likums visdrīzāk Lietuvā netiks pieņemts, tāpēc arī nav jānosoda valsts bez vajadzības. Un noslēgumā es tomēr ceru, ka rītdien mūsu politiskā grupa atbalstīs kopējo rezolūciju. Protams, ja tajā netiks nosodīta neviena atsevišķa dalībvalsts. Grazie. Credo, ka... Paldies. Morājas kungs šķiet nav šeit, tāpēc došu vārdu Aldes pārstāvim Ludforda kungam. Thank you, President. Ludfordas kundze, paldies priekšādātāji. Es ceru, ka Lietuva mācīsies no tā, kas notika apvienotajā karalistē. Mēs arī pieredzējām uh, agoniju saistībā ar uh, likumu, kas aizliedza popularizēt homoseksualitāti skolās. Dēvids Kamerons pirms 18 mēnešiem, tad viņš atzina, ka viņa partija kļūdījās atbalstot minēto likumu. Dēvids Kamerons uzskatīja, ka pirmais uh, geju premjerministrs pārstāvēs Torijus, bet nu to mēs vēl redzēsim. Bet mēs redzam, ka šī vairāk nosvēršanās uh, tādās tādas e, centra vai mērens pozīcijas virzienā ir raksturīga šai kopīgajai rezolūcijai, un es ceru, ka daudz deputātu to varēs atbalstīt. Un Um, Lielbritānijā notika tā, ka nelielai viesnīcai nācās maksāt kompensāciju geju pārim, kuri nesaņēma atļauju apmesties šajā viesnīcā, jo tas arī bija diskriminācijas gadījums. Lietuvas likuma projekts jādomā ļoti nelabvēlīgi ietekmēs saziņas un izteiksmes brīvību Lietuvā. Un es iesaku Eiropas komisijai izstrādāt ceļu karti par šo jautājumu, par LGBT cilvēku tiesībām, ņemot vērā kopējo pamattiesību hartu. Paldies! Kornelisena kungs, lūdzu, vienu minūti voorzitter dit is niet de eerste keer dat litouwen. kornelisens kundze priekšsēdētājas kundze tā nav pirmā reize ka lietuva neņem vērā li Eiropas Savienības pamatlīgumu un mums ir jārīkojas. Eiropas Savienības uh, tiesības un brīvības nav kaut kas tāds, no kā var izvēlēties to, kas mums patīk, un pārējo neņemt vērā. Turklāt tas attiec uz visām dalību valstīm, arī Franciju un Nīderlandi. Piemēram, Nīderlandē tiek ierobežotas migrantu tiesības. Es ļoti priecājos par to, ka Komisija ir pasūtījusi um, tādu juridisku analīzi šajā lietā, jo nav pieņemams, ka pašās dalību valstīs netiek ievērotas tiesības, bet tās sūdzas par savām kaimiņu valstīm. Paldies! Tānok kungs. Priekšsēdus kundze, Eiropas Savienība balstības principu, ka visas tās pilsoņi bauda vienīgi vienādas tiesības un brīvības. Katra valsts, kas vēlas kļūt par ES dalību valsti, ir jāapņem šos principus īvi ievērot un jāparakst Eiropas pamatiesību hārta. Un, eh, un tas attiec arī uz seksuālo orientāciju. Eiropas Savienība, pievinoties Eiropas Savienībai pirms septiņiem gadiem, apsolīja šīs kopīgās vērības ievērot. Eh, Torance un lojaltāte eh, arī pamatiesību harta ir spēkā, kas garantē e, e, diskriminācijas aizliegumu seksuālas orientācijas pamatējas institūciju līmenī kā savas partijas. E, um, e, runātājs par eh, cilvēktiesību jautājumu ārpus ES. Es varu teikt, ka ECR, eh, Torants un daudzveidība visur eh, aizstāv. Taču daudz eiropiešu pārstāv tradicionāls vērtī, pārliecības attiecībā uz homoseksualitāti, kas bieži saistīta ar reliģisko pārliecību Tāpēc aizstāvot LGBT tiesības mums vajadzētu rūpēties par to, ka tie, kas pauž pretējas uzskats, brīvās eh, runas eh, ietvaros vajadzētu arī eh, tiem to atļaut. Lietuva ir lielā mērā konservatīva sabiedrība, tas jāsaprot. Cilvēkiem ir tiesības uz saviem privātiem pārliecībām, bet institūciju un likumdošanas līmenī mēs nevaram kompromitēt eh, mūsu principus, eh, vienlīdzības principus, tas ir pamats mūsu Eiropas savienībā, un es uzskatu, ka individuāla tiesība Eh, aizsardzība Eiropas Sanībā ir ļoti svarīgi eh, tādām valstīm kā Lietuvai arī magnetiski tās pievilk eh, atbrīvoties no komunismu sekām. Tāpēc, ja vērts pārdomēt tam, ka Eiropas Sanība ir pienākums vērties pret minoritāšu vajāšanu, kas bija pagājušā gadsimta pirmā pusē tik izplatīta. Eiropas Sanībai vajadzētu apskatīt šo lietu uz likumdošanu un paust savu viedokli par to, vai šī likumdošana saskaņa ar ES likumdošanu. Taču, kā Sāmins Busatils sacīja, iespējams, ka uh, šī likumdošana tāpat nekad nestāsies spēkā, jo Lietuva ir demokrātiska valsts un ļoti labi apzinās visi jautājums, kas šo vakar šajās debatēs arī izskanēja. Paldies! Paldies tagad uh, kreiso vārdā Higīns kungs divas minūtes priekšsēdi ierosināta likumdošana, lai aizliegtu uh, geju uh, attiecību uh, publisko reklamēšanu, ir vēl viens mēģinājums uh, šo LGBT tiesību šajā valstī sagraut. Uh, tik ironiski, ka valsts, kas uh, nokratīja Staļņas diktatūras uh, uh, pirms 20 gadiem, tagad šīs sistēmas viena no daudziem nozīmumiem atkārtot. Proti brīvi um, dzīvot saskaņā ar savu seksuālo identitāti. Es apsveicu simtiem geju un viņu atbalstītāju drosmi, uh, ka, uh, uh, uh, pagājušā gada mājā piedaloties geju praidā. Uh, ir nepatīkami redzēt, ka uh, politiķi uh, šajā valstī uh, uh pieviļ savu tautu, uh, Eh, tāpat kā īrijā, arī eh, tīdz kapitālisms spekulācijas ir eh, valsts sagraužas. Lietuvā bezdarbs ir 18% līmenis sasniedzis. Un šādos apstākļos minoritātes gejs izmantot kā vaininieks ir cīnisks veids, kā valdošās klases kļūdas mēģināt nomaskēt. Homofobiskā Lietuva cenšas E, e, attēlot, ka e, homoseksuālisti apdraud bērnus, bet tās ir ļoti maldinoši, priekšstats tīši maldinoši. Bērni it kā tiek aizsargāti, bet šie draudi bērniem patiesībā nāk no varas iestādēm, kam vajadzētu tos apsargāt, proti arī no katoļu baznīcas Lietuvā cilvēki, jaunieši, kas mēģina tikt skaidrībā ar savu uh, seksualitāti, kas tikai vēl veidojas, viņi tagad izjūt šādu nepatīkamu spiedienu. Cilvēkiem jāļauj dzīvot uh, mierā un saskaņā ar savu identitāti. Paldies! Paldies! Inbrasas kungs nav klāt laikam, tādēļ uh, pie grupām nepiedarošiem vārdās Toinovam vārds.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 Policija izmanto gaišreģus, lai atrastu noziedzniekus. Šobrīd mēs kritizējam valsti par kaut ko, ko tā vēl nemaz nav izdarījusi. Vairāk ir jārunā par konfliktu starp valsts likumdošanu un atsevišķu grupu tiesībām. Ir situācijas, kurās ir jānovērš nemieri sabiedrībā, un tā nav situācija, par ko mēs runājam. Vienkārši būs konflikts starp dažādām tiesībām, un mums būs nu, jārunā par šo problēmu, varbūt runājot par vērtību hierarhiju. Grazie, ora la parola agli altri oratori. Paldies. Tagad vārds citiem runātājiem, kas pieteikušies. Vispirms Šidlevskas kundze uz pusotru minūti. Ko, paņi prevodničonca? Obecnie na Litviem. Paldies, priekšādātāji. Šobrīd Lietuvā situācija ir tāda, ka no vienas puses demokrātiski ievēlētā valdība var pieņemt likumus, kādas tā vēlas, no otras puses Eiropas Savienībā ir noteikumi par cilvēktiesībām un tāpat pastāv starptautiski, um, starptautiski uh, likuma teksti par pamatiesībām. Uh, Eiropas parlaments vienmēr ir bijis pret cilvēku tiesību pārkāpumiem. Uh, jaunais likuma projekts ierobežos uh, izteiksmes brīvību, runas brīvību Lietuvā, un mums vajadzētu Eiropas parlamentā Eh, raudzīties, kādu attieksmi saņem nacionālās minoritātes Lietuvā. Arī to tiesības netiek ņemtas vērā. Ir jāievēro Eiropas Savienības likumi, un tie ir jātiecina arī uz nacionālajiem mazākumiem. Paldies! Paldies! Blinkevičūtes kundze, lūdzu, divas minūtes. Priekšēdētāji, kolēģi, mēs runājam par Lietuvas jautājumu. Es gribētu vispirms uzsvērt, ka Lietuva ievēro Eiropas Savienības tiesības un brīvības. Diemžēl dažos gadījumos individuāli deputāti iesniedz šādus likumprojektus, kas ir pretrunā Eiropas Savienībai, bet pagājušajā nedēļā Lietuvas parlaments pieņēma negatīvu tādu kā rezolūciju vērtējot šo grozījumu projektu. Un tajā ir atzīts, ka šis uh, iecerētais grozījums ir pretrunā Eiropas Savienības likumiem. Un, protams, ka parakstot Lisabonas līgumu, li Lietuva ir apņēmusies ievērot pamatiesību hartu un cita starpā, protams, arī noteikumus pret diskrimināciju. Es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka šis jaunais likumprojekts nav pieņemts uh, Lietuvas parlamentā, un cilvēktiesību komiteja arī ir izstrādājusi savu atzinumu. Lietuvas parlaments uh, visdrīzāk noraidīs šo projektu, kas nozīmē diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ. Paldies! Paldies! Tagad vārds Romēos ir Ruedas kungam viena minūte. Paldies! Situācija ir diezgan skaidra, ko mēs gribam pateikt Lietuvas parlamentam, bet ne tikai viņiem, bet arī visiem, kas izliekas, ka runā par kādiem būtiskiem faktiem. Šīs debates mums visiem ir ļoti nepieciešamas. Ir jāatzīst, ka ir jāpaturprātā, ka homoseksualitāte netiek atzīta vairs par slimību, un pētījumi rāda, ka apmācot bērnus. Nekādā veidā nevar ietekmēt to, kāda seksuāla orientācija bērniem izveidojas. Un runājot par šo tēmu, mums ir jāatbalsta Lietuvas prezidents viņa centienos apturēt šī likuma virzību, bet mums nevajadzētu vienkārši izlikties, ka mēs e, runājam par to, par ko būtībā nav runa. Paldies, vārds Šimānska kungam vien minūte. Paldies. Nav cits parlaments pasaulē, kas ir tik sensitīvs, kas attiec uz seksuālās arī um, seksuālā mirotāšu aizsardzību, kā Eiropas parlaments Lietuvas likumprojekts kas ir kļūdaini tulkots, ir ticis nosodīts jau pirms tā pieņemšanas. Mums nevajadzētu jaukties. Uh, viens valsts, eh, dalībvalsts suverēna likumdošanas procesā. Mums vajadzētu vairāk uzticēties Lietuvas likumdevējiem, izrādīt viņiem lielāku izpratni šiem Lietuvas parlamenta deputātiem, kuri kuriem arī jārūpējas pret, par savu bērnu aizsardzību pret seksuāls satura informācijas agresīvu prezentēšanu. E, mēs pilnīgi aizmirstam par bērniem šajās diskusijās. Mēs neredzam nekādu cieņu e, pret valsts suverenitāti un par bērnu tiesību aizsardzību. Tāpēc šo tekstu nevaram atbalstīt. Paldies! Hēdas kung, kunga, kungu neredzu plenāšu sēžu zālē, tādēļ dod vārdu Senišina kungam, kundzei. Paldies, priekšsēdz kundze, dārgie kolēģi, Eiropas pilsoņi ir pārliecināti, ka visiem ir vienlīdzīgas tiesības, bet dažās Eiropas valstīs tolerants līmenis pret seksuālām minoritātēm ir nepietiekošs. Ir agresijas piemēri pret šo minoritāti, demonstrācija aizlieguma un likumprojekti tādi kā Lietuvā. Mums ir jānodrošina vienlīdzīgs eh, minimārās aizsardzības līmenis pret eh, diskrimināciju uz vecumu, uh, Eh, seksuālās orientācijas, invaliditātes vai pārliecības pamatu. Valstī un baznīcai jātiek nodalītām, Lietuva ir viena no uh, tām valstīm, kur reliģijai ir pārāk spēcīgas pozīcijas. Islām valstīs homoseksualitāte tiek sodīta ar nāvsodu Tādēļ mums ir jāveicina brīvība, un šī rezolūcija ļoti nozīmīga. Paldies! Paldies! Vārds Trautmanas kundzei. Pusotru minūti. Merci. Paldies, priekšstādātājs kundze, komisāris kundze, dārgie kolēģi grozījumi, kas tiek izskatīti pašlaik Lietuvas parlamentā, kas paredzētu homoseksualitātes uh, reklamēšanas gadījumā sodu, uh, atstāja negatīvu ietekmi uz publisko informāciju. Kā mēs varam, pretendējot uz to, ka aizstāvam nepilngadīgos, uh, kaitēt vārda un informācijas brīvībai un it īpaši novest pie diskriminācijas, kas balstīta uz seksuālo orientāciju. Mēs skaidri saprotam, ka šeit runājot par seksuālo orientāciju, un jāņem vērā, ka parlaments ir balsojis par dokumentiem par labu LGBT personām. Uh, Eh, runa šeit ir par vardarbību un vēršanos pret homoseksuālām personām. Eh, tas uh, eh, ir aicinājums padarīt homoseksualitāti par noziegumu. Mēs nedrīkstam radīt šādu Eiropas tēlu jauniešos, uh, kad uh, parādot, ka tā ir neiecietīga un uz sevi noslēdzošamies. Mums ir jāņem vērā Eiropas vērtības, kas paredzētas Eiropas Savienības pamatiesību hartā un Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijā. Um, šeit ir pretruna ar visiem dis diskriminācijas novēršanas pasākumiem Eiropas Savienībā. Uh, nedrīkst pieļaut, ka šādā veidā evolucionē likumdošana. Uh, Mums ir jārunā par nodarbinātību, informāciju un izglītību. Paldies, komisāres kundze, ka izteicāties ļoti skaidri, un es gribētu, lai visas grupas saklausa jūsu argumentus un manu kolēģu argumentus, un es gribu teikt, ka es aicinu visus kolēģus visās politiskajās grupās pievienoties sociālistu un demokrātu grupai, zaļajiem un goja grupai, kas nāca klajā ar iniciatīvu šādā rezolūcijā. Paldies! Grazie! Paldies! Es lūdzu ievērot jums atvēlēto laiku, jo mums darbs jābeidz vēl pirms pusnakts. Zaborskas kundze tagad brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Komisārs kundze, darbie kolēģi, kādēļ šis parlaments diskutē pār likumprojektu, ko ir iesniedzis viena ES dalībvalsts parlamenta viens deputāts. Kopš kur laika mēs diktējam ES dalībvalstu parlamentiem, ko viņi drīkst diskutēt un ko nē? Ne šī debata, ne rezolūcija ir pārspēkā esoša likumdošana. Ir runa tikai par tekstu, par ko tiek, eh, kas tiek vēl apspriest tikai kādas ES dalībvalsts parlamentā. Taču ir Ungārijas likumdošanā eh, tiesība akts, kas ir jau spēkā. Uh, Eh, kas potenciāli apdraud presa brīvību, bet parlaments uzskatīja, ka jādod Ungārijai vairāk laiks, eh, situāciju pārdomāt un varbūt mainīt likumdošanu vēlāk. Tādēļ būsim konsekventi, eh, nogaidīsim diskusiju beigas Lietuvas parlamentā, kolēģi. Paldies! Vārds Morkuņaitis skundzei. Priekšsēdz kundze, komisārs kundze esmu Lietuviete. Mēs šodien apspriežam rezolūcijas projektu, kas ir balstīts uz grozījumu Lietuvas administratīvam kodeksam, bet likumdošanas process vēl nav pat pabeigts. Nacionālā parlamenta un Eiropas parlaments cenšas iejaukties. Komitejā, komis, komisijā komitejā nav bijušas debates un ir arī saņemt jau negatīvu viedokļu par šo likuma projektu. Tāpēc rezolūciju nevar atbalstīt, tā būtu pārspīlēta reakcija un veicina arī kolēģi Higginsu nerunāt par kaut ko, ko nesat piedzīvojis. Salīdzinot AS, eh, PSRS ar Lietuvu, tas man ir nepieņemami. Paldies, vārds Tainas kundzei. Frau Präsidentin, Frau Priekšādātāji, komisāras kundze, cilvēktiesību konvencija un pamatiesību harta aizliedz cilvēku diskriminēt seksuālās orientācijas dēļ un Eiropas Savienības orgāniem un iestādēm ir jācīnās pret diskrimināciju saskaņā ar 19. pantu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Runa ir par 500 miljonu pilsoņu tiesību aizstāvību. Man ir prieks, ka pēc mūsu 2009. gada rezolūcijas iecerētais likums tika pieņemts tādā vājinātā formā, un līdz šim arī nav bijis neviens gadījums, kur tas būtu jāpiemēro. Uh, bet pārsteidzoši ir tas, ka ir iecerēts jauns likuma grozījums, kurā ir runa par homoseksuālismu popularizēšanu un tās aplikšanu ar um, soda naudu. Es priecājos par Eiropas komisijas stratēģiju pret homofobiju un saku paldies arī komisārei par to, ka tā ir klāt šajā vēlajā stundā. Prego komisāru Redingu. Paldies, Redingas kundze. Vārds jums, lūdzu. Well, uh... Priekšēdētāji, es pierakstīju vai piefiksēju to, ka lielās politiskās grupas, lielākā daļa šī parlamenta aktīvi iestājas pret diskrimināciju. Un es priecātos, ja rezolūcijā tiešām šis princips būtu pirmajā vietā un dalībvalsts likumdošanas piemērošana. Tas ir dalībvalsts uzdevums un pienākums, ko dalībvalsts ir uzņēmusies Un šāda rezolūcija būtu ļoti nozīmīga. Mēs runājam šobrīd par likumu, kas būtībā nav nekāds likums, bet vienkārši dažu deputātu priekšlikums likuma grozījumam. Par to vairāk no jums arī runāja, bet es gribētu atgādināt, ka Lietuvas prezidents un arī valdības pārstāvi Lietuvā ļoti skaidri ir norādījuši, ka viņi nepiekrīt šim likuma grozījumam. Un rītdien. Un es domāju, ka rīt šeit valdīs liela vienprātība par to, ka Eiropas tiesības un arī pamatiesību harta ir jāievēro, un es pilnībā pievienojos jums, um, pievienojos jūsu pozīcijai šajā jautājumā. Paldies! Grazie! Paldies, Paldies komisāres kundze! Es esmu saņēmusi divus rezolūcijas priekšlikumus. Mēs pašlaik beidzam debates. Balsojums notiks rīt, pulkstens 12.30.